sanāksmes protokolā. Tagad grozījuma darba kārtībā. Pirms eh, pievērsīšos darba kārtības punktiem, es eh, gribētu pastāstīt parlamentām par procedūru, tātad īsts paziņojums un arī lūgums saistībā ar šo eh, procedūras paziņojumu. Te ir runa par uh, Grobārčika kunga ziņojumu par enerģētikas uh, savienību. Tas ir iniciatīvas ziņojums. Un tajā ir vairāk nekā 200 grozījumu. Tie ir arī uh, lūgumi nodrošināt balsojumu pa daļām vai atsevišķu atbos, m, balsojumu. Tātad vairāk nekā 200 šādu lūgumu. NF politiskā grupa ir iesniegusi vislielāko daļu šo grozījumu, un e, tā vēlas vēl pārbaudīt, vai šos grozījumus tiešām vajadzēja iesniegt. Šādā gadījumā šos grozījumus vajadzēja atsaukt, vai arī lūgt komitējai, lai tā vēlreiz izskata šos grozījumus. E, daļa no grozījumiem ir atsaukti. Tas nozīmē, ka tagad Tie ir 59 grozījumi, taču vēl ar vien ir 40 grozījumi par atsevišķiem balsojumiem un 44 grozījumi par dalītiem balsojumiem. Pēc mūsu vērtējuma otrdien būs vajadzības, vajadzīgas apmēram 45 minūtes, lai nobalsotu par šo iniciatīvas ziņojumu. Tātad no stundas desmit minūtēm mēs šo laiku esam samazinājuši līdz 45 minūtēm. No jūsu puses katrā plenāra sēdē es dzirdu no jūsu puses kritiku, eh, ka balsošana notiek par ilgu. Jums ir taisnība. Tāpēc es gribētu jūs aicināt vēlreiz intensīvi pārdomāt, vai uh, Eh, katrs šis lūgums par atsevišķo balsojumu vai balsojumu par daļām tiešām ir vajadzīgs, vai tiešām katrs no šiem personāla balsojumiem ir vajadzīgs. Un ja jūs tos atsauksiet, tad eh, šis sloks tiks samazināts. Es eh, nevēlētos tagad nosūtīt šo ziņojumu atpakaļ uz komiteju. Uh, Taču, ja katru reizi institīvas ziņojumā ir iesniegti 200 līdz 300 grozījumi, tad komitejām vajadzētu tomēr nodarboties ar šiem balsojumiem, mēģināt to skaitu samazināt, lai mēs nekavētu laiku plenārsēdē. Tagad eh, darba kārtība šai nedēļai. Nav nekādu grozījumu darba kārtībā. Lūdzu, Turmes kungs. Äh, es gribētu izteikt piezīmi par šiem daudzajiem grozījumiem par enerģētikas savienību. Es äh, varu jums pavēstīt, ka mēs äh, stundām ilgi piecās grupās mēģinājām panākt kompromisus, un pēdējā brīdī NF E, iesniedza 40-50 grozījumus un arī 40-50 aicinājumus balsot e, atsevišķi. Ja katru reizi notiks e, šāda sūtīšana atpakaļ, tad mēs nedarbosimies efektīvi. Mums ir vajadzīga stratēģija, kā vērsties pret šo tādu kā izspiešanas tehniku, ko pielieto dažas politiskās grupas. Turmes kungs, Jūs uh, nos, noteikti zināsiet, ka NF grupa man atrodas diezgan tuvu, un arī otrādi es šai grupai atrodas tuvu. Tātad šī uh, situācija nav attiecināma tikai uz vienu politisko grupu. Šādas tendences uh, ir vērojamas arī citur. Tātad es negribētu teikt, ka es tagad aizstāvu ENF grupu, bet gribētu norādīt, ka ENF eh, e grupa nav vienīgā, kas šādā veidā rīkojas. Tieši tāpēc es arī izteicu šo paziņojumu. Mums vajadzētu pārdomāt, kā nodrošināt, lai šī balsošanas procedūra būtu efektīvāka. Lūdzu, Kapelas kundze. Priekšādātāji. Runājot par šo personīgo sajūtu, es gribētu teikt, ka diskusijās mēs varam paust savu viedokli. Un, ja ir runa par balsēm skaitu un atsevišķo balsēm skaitu, tad mēs darījām visu, lai to samazinātu. Mēs uh, darīsim visu iespējamo, lai šis skaits kļūtu vēl mazāks un lai šīs 45 minūtes vēl vairāk saruktu. Paldies, ka nācāt mums pretī. Ja neviens vairs nevēlas izteikties, tad darba kārtība šai nedēļai tiek uzskatīta par pieņemtu. Tagad pirmais darba kārtības punkts. Kopīgās debates par tikko pieminēto Grobārčīka ziņojumu virzību uz Eiropas enerģētikas savienību. Un uh, Eriksona ziņojums um, Eiropas elektrotīklu sagatavošana 2020. gadam. Vispirms došu vārdu